rīt. Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Tas ir atkal jautājums, kas paredz mutisko atbildi par nepieciešamiem juridiskā pamata uzlabojumiem attiecībā uz piekļuvu dokumentiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā došu vārdu Kašman kungam. Priekšsēdētāja kungs. Paldies. Iesākumā gribu teikt, ka es ļoti priecājos eh, komisāri Volstroms kundzi šeit, kā arī eh, padoms pārstāvi, arī Valstroms kundzi šajā eh, zālē, jo kopš 99. gada mēs esam strādājuši ar viņu pie šī dosie. Un tad 2001. gada maijā mēs panācām vienošanos, kas nu jau ir kļuvusi vēsturiski, apmēram 15, 15 dalību valsts ar dažādām tradīcijām, kultūrām, dažādām pieejām sanāca kopā. Un mēs sākām skatīt šos jautājumus caurskatāmā formā, un mēs arī vienojāmies. Interesanti atzīmēt, ka tas ir saistīts arī ar Zviedrijas prezidentūras apņemšanos veicināt šo jautājumu. Arī komisija rādīja attiecīgo apņemšanos. Tika atzīts, ka visām institūcijām, visām trim institūcijām nepie, ir nepieciešama kultūras pārmaiņa veikšana, ir nepieciešama demokrātija caurskatamība, ir jāuzlabo vēl vairāk eh, šī demokrātija. Ir jādomā par piekļuvi, eh, lai būtu arī atbildība, lai pilsoņi redz, kas ir eh, darīts viņu vārdā. Un šie soļi ļauj mums pacelt aizskaru un parādīt kārtējo reizi, ka komisijas seifos neglabājas nekādi noslēpumi, arī padomas seifos nekāda noslēpuma nav. Neesmu tik ļoti pārliecināts par parlamentu, bet es ceru, ka un ļoti ceru, ka arī parlamenta seifos nekāda noslēpuma negaidīti nav. Un tāpēc es gribētu pateikties komisārs kundzei, savai dārgai kolēģei Cecīlijai Malstramai par šo apņemšanos, jo tagad mums ir nepieciešama vēl kāda apņemšanās Kā jau teicu, mēs esam panākuši ļoti daudz. Mums ir dokumentu reģistrs, mums ir attiecīgā tiesu prakse, ir Eiropas kopienu tiesas nolēmumi. Un šajos dokumentos tiek atkārtoti atkal un atkal pārdefinēts tas, kas regulē piekļuvu dokumentiem. Mēs esam pieņēmuši principu, ka visiem e, dokumentiem ir jābūt pieejamiem, un ja piekļuvs nav, tad ir jābūt kaut kādam pamatojumam, kāpēc piekļuva netiek dota kāpēc tiek noraidīta piekļuve e, saistībā ar 4. pantu vai ar 9. pantu, kur ir regulēti dokumenti ar konfidenciālu raksturu. E, tālāk strādājot, parlaments ir atkārtoti aicinājis pārskatīt šo nostāju. Šeit mums ir viedokļa atšķirība, bet um, Šis pārskats tika piedāvāts parlamentu izskatīšanai, mēs nobalsojām komitejā, un tad bija pirmais eh, lasījums šī gada marta. Lūk, šis pārskats, ko piedāvāja komisija, tas nav pārāk tālajošs, un tas attiecas arī uz mūsu parlamenta darbu. Mēs redzējām, ka bija mēģinājumi atkāpties šajā jautājumā, piekļuvē dokumentam, bija arī vēlēšanās pārdefinēt mūsu pozīciju, e, bija piedāvājumi izdarīt izņēmums attiecībā uz noteiktiem dokumentiem, kā arī regulēt trešās puses veto tiesības. Droši vien e, cilvēki, kas sēž galerijā, droši vien brīnās un domā, ka mēs runājam par kaut kādām kosmiskām lietām. Kas tie par pantiem, kas tie par trešās puses veto? Bet īstenībā mēs runājam par likumu, par tiesību kopumu, kas ļauj pilsoņiem izjust to, ka mēs esam atbildīgi, ka parlamentārieši atbild par saviem darbiem e, ka komisija arī atbild par to, ko dara cilvēku labā, un tas pats ir par padomu. Un kā, kā tad varētu panākt šo atbildības līmeni? Eh, kā mēs varam zināt, kas ko dara ar visām šīm apakšvienībām un dažādiem dokumentiem, kas tiek eh, turēti noslēpumā, kas ir pieejami tikai attiecīgiem juristiem vai lobby grupām? Un es uzskatu, ka šī piekļuvas lieta ir Lisabonas līguma centrā. Mums ir nepieciešams tālāk veicināt demokrātiju, ir jāveicina piekļuve dokumentiem, un tāpēc parlaments mutiskajā jautājumā aicina īstenot veselu rindu rekomendāciju bet tas uh, attiecas uz mūsu tiesībām. Tiesības attīstās tālāk, tās netiek mazināts. Un Lisabonas līguma gaismā šeit nav tikai trīs institūcijas, šeit ir dažādas aģentūras, dažādas struktūra vienības, ieskaitot arī Eiropas centrālo banku. Dažos gadījumos arī Eiropu kopienu tiesu, arī e- investīciju banku, Eiropols, Eiročusts. Visi, visi šīs institūcijas tagad ir atbildīgs saskaņā ar regulu 1049. Mēs uzskatām, ka visi šie priekšlikumi, kas ir parādījušies pēc Lisabonas līguma, e, šie priekšlikumi nesaskan ar Lisabonas līguma garu un nesaskan ar tiem pienākumiem, kas bija lasāmi sākotnējā regulā 1049 no 2001. gada Un e, tā ir regula par publisko piekļuvi visiem dokumentiem, kurus ražo, vai izstrādā vai saņem visas trīs institūcijas. Paldies! You, Paldies Kašman kungam un tagad vārds Malstrēms kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam e, par šo mutisko jautājumu, ko uzdeva Kašmana kungs, jo eh, caurskatāmība un atklātība ir ļoti aktuāla Zviedrijai, un tas tā bija prioritāte Zviedrijas prezidentūrai. Atklātība un caurskatāmība šeit nav runa tikai par noteikumiem un normām, šeit ir runa par to, kā mēs domājam, kā eh, šī te atklātības, eh, kā šie atklātības principi tiek realizēti praksē. Tad, kad eh, es apmeklēju starpinstitūciju komitejas eh, sanāksme, kas spried tieši par šiem jautājumiem, jāsaka, ka šī komiteja eh, ir strādājusi divus gadus, un mums bija ļoti konkrētas diskusijas par to, kā mēs varam uzlabot pilsoņu iespējas piekļūt dokumentiem. Mums, protams, būtu jātiekas biežāk, un tas bija viens no secinājumiem. Lisabonas līgums pievērš ļoti lielu uzmanību caurskatāmībai eh, kā instrumentam, ar kur palīdzību veicināt demokrātiju. Un runājot eh, par regulu 1049 par piekļuvu dokumentiem, tā ir ārkārtīgi svarīga. Un šeit ir īpaši jādomā arī par 53. Lisbonas līguma pantu, kas runā par tiem pašiem jautājumiem. Eiropas parlaments, eh, padoma un komisija Eh, kādreiz bija vienīgās institūcijas, kurām bija uh, jānodod atklātībai savu dokumenti, taču tagad pilsoņiem ir tiesības piekļūt visu Eiropas institūciju dokumentiem, izskatot visas aģentūras. Pastāv gan zināmi ierobežojumi, tad, kad mēs runājam par Eiropas kopienu tiesas dokumentiem un uh, Eiropas investīciju banku, bet principā lielākā daļa dokumentu ir publiski pieejama. Uh, mums, protams, ir tagad jāpieskaņojas Lisabonas līguma jaunajiem uh, pantiem, un tieši tādēļ komisija nākusi klajā ar priekšlikumu. Un 2008. Uh, gada maijā tātad tika iesniegts jau priekšlikums parlamentam apspriešanai, ir tikušies darba grupa, un ir panākt vienošanās par dažādiem tehniskiem pasākumiem mēs esam ņēmuši vērā arī grozījumus, eh, kurus iesniedza Eiropas parlaments. Gala lēmumu mēs gan nolēmām vēl nepieņemt. Mēs vēl, vēloties atgādināt, ka Pētris Astmana kolēģe Zviedrijas prezidentūras sākumā, un tas bija 2. septembrī, apmeklēja Pilsoņu brīvību komitejas sanāksmi, un viņa izteica vēlēšanos turpināt diskusijas par šo jautājumu, un viņa arī sacīja, ka viņu uh, īpaši neapmierina atbilde uz pieprasījumiem, jo 90 grozījumi šķiet ir ļoti daudz, un līdz ar to eh, mums ir jāturpina strādāt eh, pie caurskatāmības jautājumiem. Eiropas parlamentam arī bija par maz laika, lai pilnībā izdiskutētu visus eh, šī jautājuma aspektus. Un Eiropas parlamentam šeit ir spēlējama īpaša loma saskaņā ar Lisabonas līgumu Un, eh, ja mēs aplūkojam eh, komisijas priekšlikumu par Lisabonas līgumu ieviešanu, eh, mums tātad diskusija neapšaubām ir jāturpina, lai nodrošinātu to, ka Lisabonas līgums tiek atbilstoši ieviests. 53. pants ir tiesiskais pamats šajā jomā, ir arī citi panti, kas runā par pilsoņu informēšanu un labu saziņu. Protams, ka visi šie panti ir ārkārtīgi svarīgi, ja institūcijas vēlas eh, strādāt labi un ja vēlas eh, apstiprināt savu leģitimitāti un gūt pilsoņu uzticību, kā arī izpildīt tos mērķus, kas tām izvirzīti. Es gan esmu atkarīgi pārliecināta, ka visi panti runā par caurskatāmību. Mēs šeit runājam galvenokārt par piekļuvi dokumentiem. Tālāk Valstrāms kundze, paldies. Kašman kungs, es pirms vēlētos vērsties pie jums. Es domāju, ka šī pēdējā iespēja jums pateikties, jo jūs faktiski uh, esat seja eh, cīņai par šo atklātības regulu eh, šeit eh, parlamentā. Jūs esat simbols. Un es domāju, ka tā kā mēs abas esam zviedrietis, gan es, gan uh, Malstrēms kundze, es domāju, ka neviens nešaubās par to, ka par atklātību un uh, caurskatāmību mēs cīnīsimies. Uh, arī turpmāk, taču reizē mēs esam strīdējušās, jo mums ir ļoti reāli jāpieiet tam, ko mēs varam panākt. Un jāsaka, ka tas nevienmēr ir nācies viegli. Es domāju, ka politiskais klimats ir mainījies. Un arī politiskais līdzsvars. Tas, protams, ir ietekmējis mūsu diskusijas par šiem jautājumiem, taču mūsu izējas pozīcijas faktiski ir pilnīgi vienādas. Uh, Es arī varu apstiprināt, ka šī konkrētā regula pār piekļuvi dokumentiem mums ir kalpojusi ļoti labi. Daudzu gadu gaitā tas ir bijis lielisks instruments, un mēs eh, vēlamies, lai to izmantotu ne tikai dažādie lobby. Mēs vēlētos, lai to izmanto daudz vairāk cilvēku. Ne tikai tie, kam maksā par to, lai viņi aplūko dokumentus. Mēs vēlamies, lai žurnālisti, lai uh, vienkāršie pilsoņi varētu izmantot šīs tiesības piekļūt eh, pilnīgi visiem dokumentiem. Lūk, tas ir mans izējas eh, punkts. Un arī ministri to atbalsta. Es domāju, ka Zviedrijas prezidentūra bija tāda zelta iespēja visus eh, šos jautājumus krietni pavirzīt uz priekšu. Un tagad es patiešām vēlos pateikties parlamentam par iespēju, ka mums ir šīs diskusijas par eh, caurskatāmību un atklātību un Lisabonas līgumu, jo tas vēl vairāk uzsver to, ko mēs saucam par līdzdalības demokrātiju. Un es domāju, ka visi piekrīt tam, ka tieši šī ir vēlamā attīstība. Konkrētais jautājums uz galda šodien ir sekojošs Kādus pasākumus komisija paredzēs eh, pārskatot uh, regulu 1049? Tad, kad mēs runājam par to, ko nosaka Lisabonas līgums, mēs dzirdējām arī ministri par to runāja, tad tagad e, ne tikai trīs vadošās institūcijas, bet pilnīgi visas institūcijas ir iekļautas šajā sarakstā. Un kā jūs dzirdējat, Eiropas centrālajai bankai, Eiropas investīcija bankai un Eiropas kopienu tiesai ir pieļaujami atsevišķi izņēmumi. Kas attiecas uz tiesisko pamatu, uz jauno tiesisko pamatu, un tas ir 15. panta trešais punkts Lisabonas līgumā, tad tas ir ļoti līdzīgs 255. Eh, eh, pantam. Un eh, šo jautājumu komisija jau risināja savā paziņojumā, ar ko mēs nācām klajā 2. decembrī šajā gadā. Un tas faktiski sakārto visus sekundārās likumdošanas aktus, uh, Eh, tādā kārtībā, kā tam ir jābūt saskaņā ar Lisabonas, Lisabonas līgumu, un mēs to esam nosaukuši par tā saucamo omnibus likumu. Un tā tad faktiski mēs esam ieviesuši šo grozījumu, kas attiecina šo dokumentu piekļuvas eh, nosacījumu uz visām Eiropas Savienības institūcijām. Uh, Tālākais progress likumdošanas procesā ir novedis eh, pie situācijas, kad likumdevējiem ir jāturpina šie uzlabojumi. Mēs esam pirmā lasījuma procedūrā, tagad padomēm parlamentam ir jāturpina strādāt, mums vēl nav jaunā parlamenta nostājas. Protams, ka komisija turpinās dos uh, savu ieguldījumu, lai veicinātu lēmumu pieņemšanu. Lisabonas līgums nosaka eh, tiesisko pamatu līdzdalības demokrātijai. Un mēs esam mm, veikuši jau virkni pasākumu, lai uzlabotu sabiedriskās konsultācijas un veidu, kā tiek piedāvātas un ieviests jaunās politikas. Piemēram, mums ir eh, konsultatīvās eh, vai konsultāciju vadlīnijas izstrādātas, mm, kur tas ir nepieciešams, mēs turpinam uzlabot dažādas vadlīnijas Un mēs esam sākuši sabiedriskās konsultācijas, uzklausot pilsoņus un ieinteresētās puses, pirms mēs eh, nākam klajā ar kādu likumdošanas priekšlikumu. Pilsoņu iniciatīvas svarīgumu ir atzinusi arī padomu, tas notika pagājušajā nedēļā, un e, nākošā Spānijas prezidentūra arī ir e, eh, uztvēruši šo jautājumu kā prioritāti. Šorīt mēs jau dzirdējam kā starpinstitūcija komisija, eh, kas risina piekļuvis dokumentiem jautājumus, ir apņēmušās eh, runāt par labāko praksi un pieredzi un par to, kādai ir jābūt eh, šai te procesa attīstībai, lai pilsoņi tiešām varētu piekļūt dokumentiem. Mēs viens otram mm, darbu papildinām, papildinām sasarpējos reģistrus, veidojam attiecīgos IT pakalpojumus, lai uh, mēs varētu uzlabot iespējas piekļūt dokumentiem. Un tad, kad mūsu uh, eh, dokumenti, tad, kad mūsu institūcijas maina mm, elektroniskās uh, uzglabāšanas, dokumentu uzglabāšanas sistēmas, mums ir arī jānodrošina, lai pilsoņiem dokumenti uh, būtu pieņemama arī eh, piekļuva pieejama arī saskaņā ar šīm jaunajām sistēmām. Un tagad faktiski mums visām trijām organizācijām, eh, komisija, parlamentam un eh, padomē ir jārīkojas konkrēti, un mēs jau to esam sākuši darīt, un um, es ar nepacietību gaidu mūsu tālākās debatas par šiem jautājumiem. Thank you, Madam Valstrēm. Liels paldies Valstrēms kundzei. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmā ir Zomers kundze, lūdzu. Dank, Paldies, priekšsēdētāji kungs ar referentu, ar ēnu referentiem, citu grupu pārstāvjiem. Mēs vienojāmies, ka mēs uzdosim mutisko jautājumu par procedūru un par paredzētajiem soļiem. Ņemot vērā komisijas un padomas sniegtās atbildes, mēs vēlējāmies plānot savus nākamos soļus. Īstenībā šīs atbildes mēs jau saņēmām. Kādēļ referents eh, pretēji eh, tai uh, tā vienošanai, ko mēs pasniedzām ar politiskajām grupām, pēkšņi iesniedz rezolūciju. Ko tad viņš vēlas uzzināt, kādu atbildi viņš vēlas saņemt no komisijas un padomus? Es to nesaprotu. Uh, Kešman kungs, es, protams, eh, izrādu jums visu cieņu, bet jūs to visu darījāt kaut kur aiz aizslēgtām durvīm, pilnīgi necaurskatām, klusi, klusītēm un tādā slepenā veidā. Un jūs mēģinājāt eh, kā strādāt, eh, maldinot mūs un mums neko nepastāstot. Un es domāju, ka saskaņā ar reglamentu šīs rezolūcijas tapšanas process ir bijis tāds visai apšaubāms. Un es domāju, ka. Uh, Jūs eh, mēģinājāt vienoties ar ēnu referentiem, jūs vēlējāties izstrādāt kopīgu rezolūciju, bet es esmu principiāli pret šo rezolūciju. Uh, Eh, ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā man šķiet eh, tas nav mainījis juridisko pamatus, kur balstoties tika izstrādāta šī rezolūcija, un tas arī nemainīs Eiropas parlamentu lomu. Šis ziņojums ir dokuments, kas tiek pieņemts kopalēmuma procedūras ietvaros, un tādēļ mana politiskā grupa tagad domā, vai saskaņā ar mūsu reglamentu šī rezolūcija vispār ir bijusi leģitīma, vai tā ir bijusi pieļauta. Es tagad nevēlējos eh, pat pievērsties saturām, tur ir dažādi citādi piedāvāt no EKA līguma, no Līsabonas līguma, no pamatiesību hartas. Es nevēlos jums tagad galvas vispār ar to visu piebāzt. Un tiek meklēta it kā rezolūcijas leģitimitā, leģitimitācija, bet es tur tādu neatrodu. Un es domāju, ja mēs šeit runājam par juridisko uh, griezumu, tad uh, diez vai jūsu rezolūcija ir attaisnojama. Un jābūt arī uzticībai. Tad, ja ir startautiski nolīgumi, piemēram, arī ar trešajām pusēm, tad tas ir priekšnoteikums sinekvam non. ANO, ja tiek runāts arī par nolīgumu ar ASV, par SWIFT, un jūs eh, neņēmāt vērā šādus principus. Netiek piedāvāts arī pietiekami labs caurskatāmības līmenis. Runātāji tiek pārtraukti, viņai saka, ka viņa ir eh, pārāk ilgrunājusi. Uh, Es uzskatu, turpina runātāji, ka mums nevajadzētu pieņemt šo rezolūciju, un es no komisijas un padomas esmu saņēmusi labu atbildi, un es domāju, tā ir atbildi, ko mēs saņēmām uz savu mutisko grozījumu, un uz tā balstoties mēs varam turpināt savu darbu. Kašman kungs, lūdzu, atsauciet savu rezolūcijas priekšlikumu. Paldies! Paldies! Blinkēvičuts kundze, lūdzu. Arī divas minūtes. Uh, ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dārgie kolēģi. Es piekrītu Kašman kunga viedoklim, proti, ka Lisabonas līgumam stājoties spēkā mainīsies arī Eiropas Savienības uh, juridiskais satvars, tādēļ ir pamatoti arī iesaistīties diskusijās par regulu 1049 šķērsvītru 2001 par to, kā cilvēki varētu piekļūt dokumentiem, ko izdevušas visas trīs institūcijas. Komisija runā par to, ka ir jāievēro labāk caurskatāmība, lai lēmumi tiktu pieņemti atklātā veidā un lai tos mūsu pilsoņi varētu saprast pēc iespējas labāk jo tieši pilsoņi vēlas uh, saprast, kas notiek Eiropas Savienībā. Dokumentu izpēte varētu arī modināt uh, augstāku uzticību Eiropas Savienības institūcijām un vajadzētu uzlabot arī demokrātijas principus un uh, publiskot šādus dokumentus, to varētu darīt, tāpat spēcināt pilsoņu demokrātiskās tiesības pilsoņiem ir tiesības piekļūt šiem dokumentiem, un konfidencialitāte ir jāizmanto tikai ārkārtas gadījumos. Es domāju, Eiropas parlaments ir ārkārtīgi daudz ieguldījis šajā jomā. Šī gada martā tika sastādīts ziņojums, vadoties pēc komisijas priekšlikuma, šis priekšlikums, eh, ko sagatavo Eiropas parlaments, varētu kalpot par pamatu turpmākām diskusijām. Un mums ir jārunā arī par grozījumiem attiecībā uz doto regulu. Mums ir jāsaprot, eh, kā darbojas visas trīs institūcijas, tām ir jābūt caurskatāmām un eh, visi priekšnoteikumi ir jāievēro. Protams, eh, ir jāpadomā par to, kā caurskatāmību padarīt par realitāti, par to, kā pilsoņus iesaistīt demokrātiskās diskusijās. Tādēļ ir jārada īpaši pasākumu un instrumenti, ar kur palīdzību to varētu paveikt, un dali, institūcijām ir jādara viss, kas ir to spēkos, lai šos mērķus sasniegtu. Es lūgtu komisiju grozīt regulu pēc iespējas ātrāk, rast kopīgu nostāju ar padomi, lai mēs varētu nodrošināt konsekventu un atklātu dialogu ar mūsu pilsoņiem. Lielas paldies! Tagad Valas kundze uz vienu minūtu lūdzu. Divas minūtes priekšsēdētājs atvainojas. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs! Es esmu patiešām gandarīta par uh, Kešmana kunga uzdotā jautājuma par to, ka viņš rezolūcijā ir iekļāvis arī savu viedokli. Es domāju, ka visas politiskās grupas Eiropas parlamentā īstenībā bija viens prāts par to, ka jāpieņem rezolūcija. Nu, vismaz pēdējā sanāksmē šodien es tā sapratu. Tāda bija vienošanās. Uh, Protams, ir taisnība, ka ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā mainīsies arī um, daudz principu, mainīsies daudz noteikumi, un uh, mēs runājam arī par to, ka caurskatāmībai tiks atvēlēta nozīmīgāka loma. Es esmu uh, bijusi Eiropas uh, parlamenta vicepriekšsēdētāja, un es uzskatu, ka caurskatāmība nevienmēr tiek ievērot pietiekami. Mums ir jāapdomā par to, ka bieži vien tiek slēgtas tādas vienošanās, kas īstenībā nevienmēr ņem vērā pilsūtību pilsoņu intereses un vēlmes. Šorīt, klausoties Malstrēms kundzē un Valstrēms kundzē, es sapratu, ka visas trīs institūcijas beidzot varētu apsēsties pie viena saruna galda un panākt uzlabojumus. Uh, Par to jau tika runāts, un es domāju, tas būs nozīmīgs solis uz priekšu, tāds kā jauns grūdienis, lai mēs varētu kaut ko darīt. Mēs esam Uh, nosprauduši laika grafiku, ka mēs varētu tikties atkal pēc sešiem mēnešiem. Domāju, šis ir jautājums, kas ir nozīmīgs. Esam arī radījuši nozīmīgu signālu, un mērķis bija kopīgs visiem. Lai caurskatāmību padarītu par realitāti, tas ir mērķis, kas ir kopīgs mums visiem. Mēs vēlamies, lai pilsoņi redzētu kā norisinās likumdošanas procedūras, lai viņi varētu tām izsakot pilnīgi visās pakāpēs. Un tādā veidā viņi arī justu ciešāk iesaist, viņi nejustos tik attālināt no Eiropas Savienības institūcijām. Es domāju, ka kopīgi ar Kašmanu kungu mēs visi vienojamies par tiem grozījumiem, kuros tiks atspoguļots sasniegtais progress. Un es vēlējos pateikties eh, visiem kolēģiem, vēlējos pateikties arī trim kundzēm, kas varēja garantēt progresu panākšanu. Paldies! Jā, trīs kundzes un viens kungs šeit sēž. Paldies tagad, Žebro kungs. Viens, vien minūte lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tie juristi, kas raksta arī par Eiropas jautājumiem, ir apgalvojuši, ka Eiropas Savienībā valda demokrātisks deficīts. Un e, runāts tiek arī par to, ka ir šie anonīmi eirokrāti, kas pieņem nevienam neizprotams lēmumus. Un šie eirokrāti sēž kaut kur tālu, tālu Briselē, tālu no visiem pilsoņiem. Tādēļ mums vajadzētu pasvītrot, ka caurskatāmība un atklātība ir e, atslēgas vārdi, kas ir jāievēro visās darbībās. Mums ir jādarbojas atbildīgi, jāuzņemas savu atbildību pret pilsoņiem, un savādāk mēs vienkārši paši nonāksim pie demoralizācijas. Mēs zinām, ka pilsoņi no visām sabiedrības grupām ir piedalījusies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mums jāpadomā arī par to, ka mēs vēlamies uzrunāt pilnīgi visas sabiedrības kategorijas, eh, lai eh, viņi saprast, ka mēs par viņiem interesējamies. Un mums arī, protams, savu lēmumu ir jāpamato pilsoņu acīs. Ir skaidrs, ka mums ļoti oficiāli un tajā pašā laikā caurskatām ir jādokumentē pieņemtie lēmumi, kas bieži vien skar tiešā veidā pilsoņus un arī uh, jāpadomā par to, kādu ietekmi bieži vien uz mūsu lēmumiem izdara lobbyisti. Ja šāda ietekme tiek izdarīta, arī tam jāatspoguļojas mūsu darbā. Uh, Un, protams, arī žurnālistiem ir uh, jābūt piekļuvē dokumentiem un informācijai. Tikai tādā caurskatāmā veidā mēs varēsim garantēt, ka Eiropas Savienība strādā ar, saskaņā ar paraugu praksi un vēlas panākt visu labāko savu pilsoņu labā. Paldies, tagad tev varēšu kungs vienu minūtu. Fiança. As instituições europeias. Paldies, priekšsēdētāji kungs E, īstenībā mēs šeit runājam par uzticību. Eiropas Savienības institūcijas vēlas, lai pilsoņi tām uzticas, un pieņemot Lisabonas līgumu, mēs arī to prasām. Mēs vēlamies, lai pilsoņi mums uzticas arī finanšu krīzes laikos, bet um, uzticība tā ir spēle divos vārdos. Mēs nevaram tikai pieprasīt, lai pilsoņi mums uzticas, bet ja mēs paši viņiem neusticamies un arī uh, neesam pašpaļāvības pilni pret viņiem, neatklājam to, ko mēs šeit darām, kā mēs pieņemam lēmumus, nu tad tā ir spēle tikai vienos vārtos. Un mēs nevaram teikt, pilsoņi neusticas mums, mūsu politiskajiem lēmumiem, bet paši mēs pieņemam tādas lēmumus, kas uh, arī uh, šo uzticību īstenībā smādē vai apkauno. Mums ir jāpadomā par to, ka pilsoņu zināšanas arī ir jāizmanto, mums viņi ir jāiesaist politisko lēmumu pieņemšanā. Man nav pilnīgi nekādu šaubu par to, ka ir jāatbalsta ziņojums, jābalso par to. Tur ir uh, Eiropas Savienības demokrātija, tur ir pacelt jaunā pakāpē. Mums ir jārunā nevien par caurskatāmību, bet arī par caurskatāmību, kas ir reāli, ne tikai tukšs vārds, kam nav nekāda piepildījuma. Liels paldies! Un tagad eh, Dārmas Hercogs lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropas Savienība gan manā valstī, gan arī citās valstīs ir iegūst tādu reputāciju, ka tā pieņem savus lēmumus aiz slēgtām durvīm nevienam nesaprotamā veidā. Tādēļ mēs varētu domāt, ka komisija darīs visu labāko, visu, kas ir tās spēkos, lai būtu atklāta un caurskatām savās darbībās. Bet pretēji tam man šķiet, jā, tā ir regula 1049, tātad komisija piedāvā priekšlikumu, kas ierobežo piekļuvu dokumentiem visiem cilvēkiem, visiem pilsoņiem pilsoņiem. Un vēl papildus eh, šeit ir arī kāds objektīvs ekskurs, es atceros to no Harvardas universitātes studiju laika, tātad lēmumi, kas tiek pieņemti necaurskatāmā veidā un kurus nevar kontrolēt sabiedrība, zināmā šie lēmumi bieži vien tiek raksturot kā neveiksmīgi un slikti, un vajadzētu pieņemt, ka viens no iemesliem, kādēļ komisija piedāvā tik daudz uh, slikti pārdomātus, neveiksmīgus, nepiemērotus un uh, slikti rediģētus priekšlikumus, kas ir ir jāievēro visiem, gan, piemēram, apvienotajā karalistē, gan citur. Tas nozīmē caurskatāmības trūkumu. Tādēļ, padomājot par juridisko satvaru, es vēlējos komisijai palūgt pārdomāt to, ko viņi ir darījuši. Bet es nezinu, vai vispār pārdomas uh, ir kaut kas tāds, ko darītu šāda slikta institūcija, kas slikti darbojas. Lielas paldies tagad, uh, Takolīno kungs, divas minūtes. Sí, con... Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos to, ko sacīja komisāri, ko sacīja prezidentūras pārstāvi. Stokholmas programma būtībā ir noteikusi, eh, kādas ir šīs tiesības piekļuvēja dokumentiem, un Lisabonas eh, līgums to ir eh, vēlreiz apstiprinājis, sniedzot tiesisko pamatu piekļuvai dokumentiem gan juridiskām personām, gan eh, fiziskām personām. Taču pastāv ierobežojoši eh, faktori, eh, kas ir atkarīgi no katras institūcijas darba specifikas. Šodien būtībā viss piekrīt tam, ka ir nepieciešams modernizēt uh, veco regulu 1049, taču Kašmana eh, kunga priekšlikums, manuprāt, ir nesaprātīgs, jo tas, manuprāt, iziet ārpus jebkurām saprāta robežām, jo tur tiek iekļauti dokumenti, kur jeb kas nemaz nebūtu uh, sabiedrības interesēs, ja tie tiktu uh, publiskoti, nu, piemēram, sarunas ar trešajām valstīm. Es domāju, ka definīcija ir jābūt skaidrākai Un tam nevajadzētu radīt kaut kādu nepamatotu interesi par dokumentu atklāšanu vai neatklāšanu. Ir nepieciešams uh, precizēt šīs lietas, un šai pieejai ir jābūt tādai saprātīgai ņemot vērā pamat principus, kurus izvirza Lisabonas līgums un regula. Mums pakāpeniski ir jāvirz uz tādu situāciju, kas būtu saskaņā ar pilsoņu vēlmēm un nodrošinātu arī institūciju labu atbilstošu darbību. Es ceru, ka e, mums to izdosies panākt. Un tālāk de Jonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Par kādiem dokumentiem jūs īsti runājat? Ko jūs sagaidāt? Protams, mēs vēlamies sniegt informāciju pilsoņiem, mēs nevēlamies te tagad reklamēt Eiropas Savienības galvenos mērķus un uzdevumus. Un uh, pilsonim ir jābūt mūsu interešu degpunktā, tā vajadzētu uzdot šo jautājumu. Es vēlējos pavaicāt, pateikties Kašman kungam par izcilo sadarbību, par visu, ko viņš ir padarījis. Un mums ir jādomā par caurskatām sadarbību, un arī Kašman kungs pierādīja, ka viņš var darboties caurskatāmā veidā. Es Zinu, ka, piemēram, da, daudz eh, no Eiropas Savienības budžeta tiek eh, tērēts, lai uh, varētu Eiropas, uh, sniegt informāciju par Eiropas Savienību gan plašsaziņas līdzekļos, gan savādāk. Kā jūs man varētu pateikt, kā tiek uh, izmantot šī informācija, lai, piemēram, varētu pilsoņus informēt par to, kā tiek pieņemti lēmumi? Uh, padomēji, komisijai, Eiropas parlamentam vajadzētu iestāties par iniciatīvām, kas garantētu augstāku caurskatāmības līmeni. Tas varētu būt vienīgais labais uh, priekšnes, uh, priekšlikums. Paldies, paldies! See, Tagad brīvais mikrofons un Hautals kundze vēlējās uzstāties. Arvoisa puhemies. Priekšstādātāji. Piekļuva dokumentiem nozīmē e, cilvēku tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā. Lisabonas līgums stiprina šīs Eiropas Savienības iedzīvotāju fundamentālās tiesības. Eiropas e, parlamentam vispirmām kārtām ir jāizstāv šīs tiesības. Un šajā sanāksmē mēs balsojam par atvērtību par atklātību. Mēs eh, nevaram apmierināties ar eh, kaut kādiem maziem solīšiem, kaut kādiem maziem pasākumiem, ko piedāvā komisija. Mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem, lai gan mēs negribam apdraudēt arī starptautiskās sarunas. Cilvēkam ir jāzina, par ko ir runa šajās starptautiskajās sarunās, ja tas attiec uz viņu dzīvībām. Un nevajadzētu arī uztraukties par e-pastu. Eh, publiskošanu. Melcerkungs, lūdzu. Es vēlējos uzdot jautājumu par caurskatāmību un par Eiropas Savienības pilsoņu piekļuvu dokumentiem. Protams, tas ir būtiski un uh, Mums jāpadomā par to, ka Eiropas Savienībā cilvēki ir vīlušies par integrācijas politiku. Kāda ir situācija Austrijā? Bija ļoti liela cilvēku daļa, ir skeptiski noskaņot pret Eiropas Savienību, viņi ir vīlušies tās darbībā, jo bieži vien viņiem ir tāda sajūta, ka Eiropas Savienība nedarbojas caurskatāmi, viņi nav, nevar vispār nekādā veidā ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu. Ja mēs runājam par Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, par tā ratifikāciju, par padomas eh, prezidentu ievēlēšanu, par augstā pārstāvu ievēlēšanu. Tieši visos šajos procesos pilsoņiem šķīta, ka viņi vispār neko nesprot, kas notiek, kāda tad caurskatāmība šeit var tikt ievērota. Tad, kad Lisabonas līgums uh, stājās spēkā, vajadzēja padomāt par to, kā tas varētu cilvēkiem dot tādu reālu sajūtu, ka viņi kaut ko ietekmē un kā tiek pieņemti lēmumi Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Vai kāds vēl vēlētos izteikties? Kašman kungs. You, uh, it... Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka vajadzētu pasvītrot divas idejas. Sander, Samers kundze, vai jūs esat vēl šajā zālē? Būtu interesanti dzirdēt man reakciju uz jūsu teikto. Uh, jūs teicāt, ka es neesmu pietiekami caurskatāms. Es gribu teikt, ka visu politisko uh, grupu pārstāvētie referenti vienmēr tiek aicināti uz sanāksmē, un ja nav bijuši sanāksmēs, tad vienmēr ir pozīcija atspoguļota, un visa informācija tiek saulēcīgi sniegta visām politiskām grupām, visiem ēnu referentiem. Izskanēja ierosinājums, ka mums vajadzētu atcelt šo rezolūcijas priekšlikumu. Eh, Somers kundze saka, ka šis dokuments nav demokrātiski, tas nav caurskatāms. Viņas grupa gan neko tādu nav piedāvājusi, un interesanti atzīmēt, ka šo pēcpusdienu es runāju ar EPP pārstāvjiem, kas pārstāv šīs eh, kundas grupu. Mēs eh, runājam ar viņiem, spriedām par rezolūcijas priekšlikumu sakarā ar šo mutisko jautājumu. Es tikai varu iedomāties, ka šī kundze nav saņēmusi pareizi informāciju. Un līdz ar to Es eh, ar nepacietību gaidām tā, gaidu tālākās sarunas ar eh, Tautas partijas grupu un citām grupām. Visbeidzot, gribu atzīmēt to, ka es un komisāra Valstroma eh, tiekamies pēdējo reizi šajā zālē. Uh, Un um, gribu teikt uzreiz, ka es nekad šajā parlamentā neesmu apšaubījis jūsu gatavību darboties atklāti. Jūs uh, vienmēr esat bijis atklāta. Mums uh, katram ir jāstāv savs institūcijas pozīcija, un arī jūs to darījāt spīdoši, tomēr nekad neatkāpāties ne no atvērtības, ne no caurskatāmības principa, un jūs uh, paliksiet uz visiem laikiem lielis kas civildienesta pārstāvs, jūsu darba biogrāfija ir spīdoša, jūs nekad neatkāpāties no tā, ko uzskatījāt par pareizi, par taisnīgu un godīgu. Un uh, visu to cilvēku vārdā, uh, kas nekad nav ar jums uh, tikušies, es gribētu jums pateikt lielu paldies. Thank you. Anybody else would like to? Paldies, vai vēl kāds gribētu kaut ko teikt šajā brīvā mikrofona procedūrā, ja neviens Tad es došu uh, vārdu Malstromes kundzei, ministrei. Paldies, priekšsēdētāji. Likumdošana par piekļuvi dokumentiem. Šī regula 1049 mums visiem ir labi pazīstama. Un uh, šeit es gribētu teikt arī Kašmēra kungam, ka mēs eh, tiešām kopā strādājām, lai šī regula stātos spēkā. Un tagad mēs darbojamies Lisbonas līguma kontekstā. Un mūsu konteksts tiek pavirzīts vēl tālāk, un attiecīgā regula jāpārskata, jo situācija ir plašāka. Ļoti svarīgi ir izvest institucionālu dialogu ar parlamentu par šo jautājumu. Mēs esam gaidījuši parlamenta viedokli, atzinumu par šo jautājumu. Un eh, Spānijas prezidentūra arī gaidīs signālu no nākamās prezidentūras, no Spānijas prezidentūras. Mēs gribam zināt, kā tad būs eh, Spānijas prezidentūras pozīcija sakarā ar šiem eh, starp institūciju jautājumiem. Tomēr mums ir arī jāveic ļoti svarīgi darbi, mums ir bijušas vairāk sanāksmes, viena no tādām bija šorīt no rīta. Šī sanāksme ir bijusi ļoti konkrēta, precīza. Mēs runājam par to, kā nodrošināt piekļuvu dažādiem dokumentiem, par to, kā izdarīt tā, lai institūcijas būtu vieglāk pieejamas un lai arī iedzīvotāji varētu labāk tās izmantot. E, piemēram, interneta sanāksmes e, tagad ir iekārtotas tā, ka gan žurnālisti, gan e, pilsoņi var sekot kontekstam, var sekot likumdošanai visās fāzēs līdz pašai pēdējai dokumenta pieņemšanas fāzē, arī parlamenta diskusijas ir pieejams. Un uh, tādā veidā mēs iegūstam sabiedrības uzticību. Šie efektīvi pasākumi. Un uh, tādā veidā mēs likvidējam uh, visas aizdomas, un ja mēs gribam un Eh, ja mēs gribam eh, organizēt šo diskusiju, mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem, un mēs turpināsim savu darbu Zviedrijas prezidentūras laikā un arī nākamo prezidentūru gaitā. Paldies! Mm, tagad došu vārdu komisārai Valstroms kundzei. Priekšsēdētāji kungs, godāmie kolēģi, godāmie parlamenta eh, deputāti, šis bija ļoti efektīvs veids, kā mīkstināt manu gala runu. Un nu, patiesībā manai pēdējai runai šī tēma ir ļoti labvēlīga. Droši vien es runāju pēdējo reizi šajā parlamentā. Tiešām runāšana par caurskatāmību, par uh, atvērtību ir ļoti tuva manai sirdī. Un tā gribētu teikt par komisijas priekšlikumu. Tas ir vienīgais šāda veida priekšlikums, un mēs piedāvājam to tā sauktā rekāsta vai pārskata formā. Mēs uzskatām, ka pamat eh, principi, kas ir regulāti, tie ir jāsaglabā, tie ir labi, pareizi, mums ir jāizmanto. Šie principi tomēr ir atkal tie jāmodernizē, jāuzlabo. Un tāda ir šī pamat ideja aiz visa pārskata pārskata eh, pasākumu. Mēs Eh, spriedām dažādi par to, kā definēt šos dokumentus, tomēr eh, joprojām uzskatām, ka tās ir tās sarunas, kurās mums vajadzētu iesaistīties, lai lietas virzītos uz priekšu. Un, lai virzītos uz priekšu, mums ir nepieciešama parlamenta iesaiste. Un arī pamatoties uz jauno līgumu, mēs uzskatām, ka mēs to varam darīt, paplašinot šīs regulas darbības joma, proti mēs, un tā ir tā galvenā atšķirība, un mēs arī to redzam tā no komisijas viedokļa. Mēs uzskatām, ka ir jāietver visas institūcijas, kas darbojas Eiropas Savienībā, lūk, tāda ir mūsu pozīcija, un mēs joprojām uzskatām, ka parlaments eh, steigsies ar pirmo lasījumu, un tad arī padome nāks lajā ar savu viedokli, un tad rezultātā mēs varēsim uzsākt diskusijas, un rezultātā būs lēmums. Tādā veidā mēs varam lemt par eh, veselu rindu ļoti svarīgu jautājumu. Arī jūs, Kašmēn kungs, par to runājāt savā ziņojumā. Un mēs uzskatām, ka eh, šī saruna varbūt ir plašāka, un tas, ko jūs rakstat, ir ārpus regulas konteksta, tomēr jūs rakstat par ļoti svarīgām iniciatīvām. Šeit ir eh, reģistru jautājumi, šeit ir vispārējās lietas, par kurām mēs runājam šodien. Mēs uzskatām, ka mēs varētu uzlabot atvērtību, caurskatamību, izmantojot uh, dažādas metodas, varbūt ne tikai darbojoties caur regulu. Un tā arī mēs turpināsim šo darbu. Un tā man, mūsu iniciatīva ir atvērtības rīcības plāns. Daļēji mēs par to runājām jau šodien, un mēs varam apvienot pūliņus un turpināt strādāt pie atvērtības, pie caurskatamības, cīnīties par to. Un līdz ar to ar šo pozitīvo noskaņu es gribētu beigt savu runu gribētu nu, pateikties un visiem novēlēt jauks uh, Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Paldies! Un es arī gribētu izmantot šo iespēju un vēlreiz jums pateikties par visu sadarbību, par sadarbību ar jums visus šos gadus, arī visu to jaukāko svētkos. Un tā līdz ar to mēs esam beiguši diskutēt par šo jautājumu. Balsosim ceturtdien. Un tālāk nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir padomas un komisijas ziņojums, paziņojums par situāciju Grūzijā.